Belga kungām diskusijas līdz ar to ir beigušās. Balsojums notiks rītdien pulkstens 18. tādā neparastā laikā. Nākamais mūsu darba kārtības punkts ir Ojulandas kundzes ziņojums kopēju vīzu saņemšanas ierobežojumu noteikšana Krievijas amatpersonām, kuras iesaistītas Sergeja Magnītiska lietā. Dodu vārdu uh, Ojulandas kundzei uz četrām minūtēm. Priekšādātāja komisāra kungs. Sergei Magnitska vārds ir eh, labi pazīstams Eiropas parlamentam. 2010. gada decembrī mēs pieņēmām ikgadējo ziņojumu par cilvēktiesībām, aicinot uh, eh, ievies taisnīgumu attiecībā uz šo drosmīgo Krievijas juristu, kas mīra cīnoties pret korupciju. Kaut arī bijušais prezidents Dmitrijs Medvedevs apsolīja uh, izmeklēt šo lietu, mēs vēl neesam pieredzējuši, ka šeit kaut kas būtu darīts. Pagājuši nedēļ um, tiesas sēdē Maskavā mm, neredzējām tikai maz, mm, nelielu progresu. No 60 personām, kas ir saistītas ar Magnitska nāvi, tikai divi ārstī tika notiesāti. Ir pagājuši gandrīz trīs gadi kopš Sergeja Magnitska traģiskās nāves. Tāpat mums ir jāatcerās, ka šī nāve eh, ļoti atgādina Vasilja Aleksaņina nāvi. Tas arī ir jaunais, jauns jurists, kas nomira pēc eh, nelikumīgas apcietināšanas. Ir jāatcerās, ka šie eh, cilvēki, kas ir atbildīgi par šīm divām nāvēm, vēl ar vien ir uh, Mm, savās vietās. Viņi dodas uz Eiropas Savienību, tērē šeit naudu un izglīto šeit savus bērnus. Mēs redzam, ka šeit Eiropas Savienības eh, politika vispār netiek ievērota. Kolēģi, Putina režīms ir pagriezis muguru uh, liberālām demokrātijas vērtībām un tiesiskumam. Korupcija ir kļuvusi par nosaukumu uh, pārvaldībai Krievijā. Saskaņā ar Transparency International indeksu Krievija ir pašā saraksta beigās kopā ar Nigēriju. Tieši tāpēc Putina aicinājums nodrošināt vīzu liberalizāciju zilo pašu turētājiem, ko izmanto valsts administrācijas pārstāvi, izklausās dīvaini. Vai viņš tiešām uzskata, ka Eiropas Savienībai vajadzētu laipni uzņemt eh, ko korumpantus? Pirms divām nedēļām tika spriests par um, Krievijas apņemšanos Eiropa, Eiropas Padomus parlamentārajā asamblējā. Tā vietā, lai izrādītu labo gribu, eh, Krievijas kolēģi kritizēja uh, mūsu iejaukšanos Krievijas iešlietās. Mēs arī pieredzējām, ka Krievija draudēja apturēt savu finansējumu Eiropas padomē. Ir jāatcerās, ka Krievijas NATO dialogā mēs redzam līdzīgu pieju. Krievijas nesenā uzņemšana PTO parāda, ka uh, kopējie kluba noteikumi neko nenozīmē. Krievija vienkārši uztver PTO a la carte. Mums ir jāizsakās skaidri. Magnītiska lieta ir kaut kas vairāk nekā tikai individa traģēdija cīnoties pret organizēto noziedzību. Viņa liktenis parāda, ka Krievijas sabiedrība pašlaik ir smagā pārejas procesā. Politiskās un institucionālās dzīves degradācija ir pārvērtusies e episkā korupcijā, un pilsoniskā sabiedrība no otras puses pieprasa savas konstitucionālās tiesības. Grievi atrodas krustcelēs un tā cīnās par tiesiskumu, un mēs nevaram akceptēt, ka Eiropas Savienības bankas uzņems eh, korumpētu individu naudu, jo tie zog no Krievijas tautas. Mums ir jādomā par demokrātiju un tiesiskumu Krievijā, mums ir jāiestājas par mūsu deklarācijām. Es, protams, aicinu kolēģis balsot par eh, šīm rekomendācijām rīt. Lielas paldies, Ojolandas kundze! Tagad brīvā mikrofona procedūra. Vispirms došu vārdu Mikolašikas kundzei. Mikolašik? Mikolašika kungam. Thank you very much. I had the wrong translation. Paldies, eh, nedzirdēju tulkojumā pareizi savu vārdu, tāpēc nereaģēju, bet, nu, paldies jebkurā gadījumā. Cienījamie kolēģi! Sergejs Magnītskis bija cīnītājs par cilvēktiesībām. Un fakts, ka viņš cīnījās pret organizēto noziedzību, tā ir daļa no cīņas par brīvību un demokrātiju. Un tas ir kaut kas tāds, kas būtu jāatbalsta Eiropas parlamentam. Vajadzētu sekot uh, situācijai un sūtīt skaidru signālu Krievijai par to, ka šāda eh, rīcība un attieksme pret saviem pilsoņiem nav pieņemama, vai tā ir demokrātiska valsts, kas nesniedz medicīnisko palīdzību mm, eh, ieslodzītajiem, ja ieslodzītos sit un eh, pavirš pret viņiem izturas kas nav pieļaujams. Eiropas Savienībā vajadzētu vienmēr atgādināt sarunās ar Krieviju par cilvēktiesībām. Paldies! Migailska kungam vārds. Paldies vēlētos pāradresēt to sam kolēģim Mikolašikam. Mēs piekrītam, ko jūs teicāt, bet Magnītska kungs necīnījās par cilvēku tiesībām, viņš bija parasts cilvēks, un viņš nostājās pret korupciju. Un tieši tāpēc arī viņam nācās par to ciest, un beig beigās viņš zaudēja dzīvību Krievijas cietumā, un tas ir mūsu pienākums. Atgādināt par šo pavisam parasto ikdienas šo pilsoņu situāciju, kas nevēlas būt daļa no visas šīs eh, korupcijas sistēmas. Un mums ir jādara, nu, vismaz pats minimums, ko mēs varam. Pirmkārt, vīzieviešana un uh, eh, aktīva iesaldēšana tām personām, kas tādā vai citā veidā varētu būt iesaldētas, eh, iesaistītas šo cilvēku bēdīgajos likteņos, jo, diemžēl, šai valstī uh, pārvalde ir amorāla, un ja mēs esam nopietni runājot par Eiropas vērtībām, ja mēs tā nopietni vēlamies turpināt virzīties priekš, mums ir jāpārliecinās par to, ka šāda veida netaisnības netiks pieļautas. Pataševišķi kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es sākšu varbūt ar kādām privātām pārdomām. Esmu dzimis pilsētā, uh, kur atradās Krievarmijas bāze. Un e, esmu, protams, saticies ar ikdienišķiem, e, cienījumiem, godīgiem Krieviem. Un e, man ir nācies tikties arī ar opozīcijas līderiem Krievijām un cilvēkiem, kas varbūt nav pirmajās rindās, bet kas ir iesaistīti pārmaiņu procesā, demokrācijas procesā Krievijā. Un es gribētu teikt, ka Nav pieņemams, ka valsts, kas ir Eiropā, kas vēlas, lai pret viņu attiecas kā pret Eiropas valsti, eh, pieļauj šāda veida eh, necilvēcīgu praksi. Nu, sāksim jau ar korupciju tiesību sargājošajā sistēmā, tiesas sistēmā. Uh, un attieksmi pret eh, cilvēkiem, kas vienkārši vēlas būt taisnīgi, kas vēlas panākt taisnību, kas varbūt nav diži līderi vai vadītāji, bet ir vienkārši uh, godīgi cilvēki. Paldies, Protaševiča kungs. Līdz ar to beidzam brīvā mikrofona procedūru un lūdzu vārds eh, komisāram Piebalkogam. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, man ir gods piedalīties šajās debatēs par Magnītisku lietu. Mm, augstā eh, pārstāvis vicepriekšprezidents vārdā. Eh, kopējs vīzu aizliegums eh, Krievijas amatpersonām, kas ir iekļauts Magnītiska lietā, ir ļoti svarīga iniciatīva. Parlaments ir ļoti skaidri paudis savu viedokli pēdējo gadu laikā no Eiropas parlamenta rezolūcijas 2010. gada 16. decembrī, un tālāk notikušas arī vairākas debatas un uzklausīšanas, un par rekomendāciju jūs balsosiet rīt. Viss šīs e, investīcija, e, viss šīs iniciatīvas liecina par to, cik lielu nozīmi Eiropas parlaments Nu, un Eiropas Savienību kopumā piešķir magnētiska lietai. Šīs iniciatīvas proģē ceļu uz mūsu kopējiem centieniem eh, piespiest eh, iestādes Maskavā izmeklēt eh, šīs lietas atbilstoši. Un mēs turpināsim izdarīt spiedienu uz Krieviju, lai tā attiecīgi rīkotos Magnitska lietā. Un komisija ir aicinājusi eh, komi, eh, tātad Krieviju atbilstoši rīkoties, un mēs to esam darījuši visos līmeņos. Un Magnitska lieta ir pastāvīgi mūsu uh, cilvēktiesību konsultāciju neatņemama sastāvdaļa. Šis jautājums regulāri tiek pacelts arī ministru līmenī, kā arī mūsu uh, galotņu tikšanās laikā. Vicepriekšsēdētāja Eštons kundze arī parlamentā runāja par Magnītiska lietu un tika pieminēts tas, ka uh, politiski mērķu vārdā uh, tiek izmanto tiesu sistēma, un viņi pasvītroja to, ka trūkst progresa Magnitska uh, lietas izmeklēšanā. Uh, un tas norāda uz eh, patieši satrauc, patiesi satraucošu notikumu attīstību tiesību sargājošo eh, tiesības sargājušās un tiesas sistēmas jomā Krievijā. Un runa un debats, kas sekoja pēc tam, eh, tika atstāstīts, protams, Krievijas presē. Prezidents Van Rumpojas šī gada aprīlī uh, uzrakstīja uh, īpašu vēstuli prezidentam Medveģevam, kur īpaši tika mm, runāts arī par Magnitska lietu. Šajā eh, vēstulē tika pieminēta trīs svarīgi punkti. Vispirms viņš aicināja Krievijas valdību uh, noslēgt šo lietu. Otrakārt, viņš aicināja Krieviju beigt Magnitska vajāšanu un beigt arī iebaidīt Magnitska eh, māti un, sī, un atraidni. Eh, Arējās eh, darbības dienests turpina atgādināt Krievijai, ka atbildes uz šo vēstuli nav bijis vēl līdz šim. Visi šie punkti, kā arī Krievijas klusēšana attiecībā uz Van Ropekunga vēstuli, Malstrēmas kundze norādīja oktobrī Nikozijā. Mēs ļoti nopietni attiecamies pret šo jautājumu un turpināsim to darīt trīs iemeslu dēļ. Pirmkārt, šīs lietas rakstura dēļ, jo tā ir lieta, kas uh, Eh, ir saistīta ar pārastu eh, cilvēku, eh, jaunu tēvu un neatbilstošu izturēšanos pret viņu no tiesību sargājošo iestāžu puses. Tas ir gan cilvēktiesību, gan uh, likuma pārkāpums. Netiek ievērotas tiesiskums, respekts pret cilvēktiesībām un cilvēka cieņu. Magnitska lieta ir kļūsi par uh, vienām, vien tāda, par tādām raksturīgām lietām. Otra lieta, otrs jā, aspekts, kādēļ mēs esam aktīvi šajā lietā, mēs uzskatām, ka pašai Krievijai vajadzētu būt ieinteresētai atrisināt šo lietu, jo tā ir sākusi simbolizēt eh, tiesiskumu trūkumu Krievijā. Uh, biznesa kopiena uzskata to par tādu lakmus eh, testu un nu, par to, cik uzticam ir Krievija kā uh, vieta, kur investēt. Uh, cīņa pret korupciju ir uh, saistītas ar Krievijas modernizācijas centieniem, un šīs lietas atrisināšana sūtītu spēcīgu signālu investoriem un partneriem jo tādā veidā Krievija varētu pierādīt, ka tā tiešām nopietni cīnās pret korupciju. Arī Eiropas Savienības interesēs e, ir, lai mūsu kaimiņš e, Krievija būtu demokrātiska, stabila, tiesiska, un, piemēram, tādi soļi kā Krievijas pievienošanās PTO ir ļoti svarīga, iesaistot Krieviju e, pasaules normu sistēmā. Un e, tādas lietas kā Magnitska e, lieta, protams, grauj ticību un uzticību Krievijai. Tādēļ, kas ir nepieciešams, ir konkrēta darbība no Krievijas valdības puses. Skaidrs lēmums atbilstoši un rūpīgi izmeklēt Magnitska lietu un visus, e, kas vainojam viņa bojājā, attiecīgi saukt pie atbildības. Tālāk ir jāturpina apspriest iespējas par ierobežojušiem pasākumiem attiecībā uz amatpersonām, kas ir bijuši iesaistīti Magnītiska lietā. Eh, šī eh, rekomendācija prasa vienprātīgu atbalstu no dalībvalstīm. Mums ir ļoti uh, rūpīgi jāizlīdzsvaro viss mūsu rīcība attiecībā uz mūsu kaimiņu. Ierobežojoši pasākumi ir ļoti jūtīgs instruments, un tādus pasākumus vajadzētu apspriest tikai ļoti īpašās situācijās un saistībā ar attiecīgām ES vadlīnijām. Ierobežojošie pasākumi ir jāizmanto kā daļa no integrētas un visaptvarošas politikas praktiskās pieejas, kas tikai papildinātu citus pasākums un instrumentus. Var jums apliecināt, ka Magnētiska lieta paliks mūsu e, divpusējā darba kārtībā, kontaktos ar Krieviju sankcijas jāizmanto tikai kā e, pēdējā iespēja kad eh, sankcijas atliek kā pēdējais instruments gadījumos, eh, kad šādi noziegumi tiek pastrādāti. Es vēlos vēlreiz atkārtot augstās pārstāves eh, Eštonas kundzes vārdā, ka mēs turpināsim sekot Magnitska lietas attīstībai un atgādināsim par to Krievijai katrā izdevīgā gadījumā. Vielen Dank, Herr Kommissar Piebalgs. Paldies, Piebāga kungs. Debatas līdz ar to ir beigušās. Balsojums notiks rīt, 2018. Nākamais darba kārtības punkts ir Moreiras ziņojums par tiesniecības un ekonomiskajām attiecībām ar ASV. Dodu vārdu referentam uz četrām minūtēm. Lūdzu, Moreiras kungs.